un uh, būs programmas, uh, kas arī tiešām izglītos ļaudis. Eiropas parlaments ir uh, aicinājis izveidot fondu energoefektivitātei jau kopš 2007. gada, un mēs atbalstīsim jūs šī fonda izveidā. Paldies! Paldies Tikau kundzei! Līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums notiks rītdien. Un saskaņā ar darba kārtību mums ir e, debates par ziņojumu par e, tekstilu e, produktu mārķējumiem un nosaukumiem. Vai referents ir šeit? Labi. Mandes kungam četras minūtes. Dodam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar to, ka pateikšos visiem par ļoti konstruktīvo sadarbību, ko esam izbaudījuši. Un es tiešām ceru, ka pēc rītdienas balsojuma mēs varēsim turpināt strādāt pie līdzīgiem projektiem. Jo parlaments runā vienotā balsī ar komisiju par to, ka tas nāks pa labu Eiropas patērētājiem. Un es tiešām ceru, ka tas tiešām arī būs. Es domāju, ka komisijas priekšlikums, lai mēs eh, marķētu eh, šos tekstilu izstrādājumus un izveidot šādu direktīvu, es domāju, tas būs tāds labs jauns uh, uh, likumdošanas akts, un šeit mēs pieminējam problēmas, kas ir Eiropā, kad ir vairākas direktīvas, uh, kas tiek izmantots 27 dažādos veidos. Es uzskatu, ka tiešām komisija nāks klajā ar uh, priekšlikumiem visā drīzumā, un uh, šīs te jaunās tekstilas šķiedras mēs varētu ātri uh, ieviest tirgu, laist klajā tirgu, un uh, to iekšējā tirgus komiteja atbalsta, jo mēs gribam, lai būtu šie mehānismi, kas būtu pēc iespējas automātiskākas dabas jo uh, Eiropas pilsoņiem uh, ir svarīgi, lai, piemēram, apģērba marķējums būtu vienkāršots. Ja mums ir Eiropas uh, standartizācija, mēs, protams, zinām, ka tas nav vienkāršs process, bet mēs esam lūguši veikt izvērtējumu, lai varētu apskatīt, ka mums būtu tāda situācija, kad mazāk nozīmē vairāk. Varbūt ir mazāk informācijas, uh, taču mēs varēsim tiešām saskatīt tur vienkāršāk. Un mēs jau negribam, lai mūsu šīs te marķējuma zīmītes būtu pārpildītas ar vārdiem, ka tas būtu tā kā jūs jau iešu, iešu, iešujat pilnīgi avīzi e, apģērba oderē. Bet, nu, protams, mēs gribētu, lai būtu vienkāršāki marķējumi šiem tekstilu izstrādājumiem jo eh, patērētājiem, protams, pienāks informācija, īpaši tāda pamat informācija, eh, lai viņi zinātu, ko tad viņi gal galā pērk un no kurienes tas viss ir nācis. Mm, patērētājiem to vajadzētu zināt, eh, lai nebūtu negodīga tiešniecības praksa. Taču nav viegli to kontrolēt. Mēs esam nākuši ar priekšlikumiem. Mums tad ir nepieciešama vienkārša informācija, un ja patērētājs grib zināt vairāk, viņš var pieprasīt šo informāciju. Un e, komisija varētu apskatīties, kādā veidā e, patērētājiem būtu iespējas šo informāciju papildus gūt. Ar daudziem dažādiem priekšlikumiem. Mēs domājam, ja piemēram rotaļlietas. Uh, sastāv vairāk kā 85% no tekstila izstrāda, tekstila šķiedrā. Eh, proti, eh, tad šī te eh, mm, rotaļlietu drošības direktīva arī ir iesaistīta, taču es domāju, ka mm, šeit arī cilvēki gribētu zināt, no kurienes šie tekstili izstrādājumi ir nākuši. Un tāpēc ir arī tāds grozījums, uh, attiecībā uz patērētāju tiesībām zināt, vai tur ir no dzīvnieku izcelsmes eh, izstrādājumi eh, šajā te konkrētajā izstrādājumā iekļaut vai nav. Un eh, ražotājiem būtu tad jāpiemina, vai tur, piemēram, ir kāda mm, no kažo kāda vai mm, dzīvnieku kāda izmantot. 2005. gadā komisija nāca ar mm, priekšlikumiem, kas šeit ir arī atspoguļoti, un mēs nu, ceram, ka komisija tos atbalstīs. Uh, un uh, padome uh, tam piekritīs, un mums nāks klajā ar pozitīvu nostāju, un mēs tiešām gribētu panākt kompromisu, kas uh, varētu uzlabot šo uh, likumdošanu, un līdz ar to uh, patērētājiem būtu labāka informācija. Priekšsēdētājs, paldies! Un uh, tagad komisijas vārdā Kajāni kungam dosim vārdu. Sie, signor, presidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirms sākšu savu komentāru, vēlos līd, pievienoties līdzjūtības paziņojumam saistībā ar Eiropas Savienības karavīru nāvi Afganistānā. Komisija ir uzsākusi pārstrādes procesu saistībā ar tekstilu marķēšanu, lai īstenot labāku likumdošanu, lai tiktu uzlaboti jau esošie likumi un lai tiktu vienkāršoti tekstilu marķējumu pieņemšanas procesi. Šajā priekšlikumā galvenais ir veicināt inovācijas. Jaunā regula vēlas ražotājiem un patērētājiem dot iespēju pēc iespējas ātrāk izjan, izmantot jaunos inovatīvos produktus, kas satur jaunas šķiedras. Protams, ka šis projekts ir ļoti interesants ne tikai mums, bet arī visiem uzņēmumiem un arī blakus industrijām. Šeit vēlos pateiktos iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteja, ka šis ziņojums tika pieņemts. Uh, Īpaši vēlos pateikties eh, referentiem un ēnu referentiem par šo ļoti detalizēto darbu pie priekšlikuma. Tas viss noved arī pie ļoti dzīvīgas diskusijas par etiķetēšanu. Sākotnējā priekšlikumā komisija atsaucās uz sākotnējo direktīvu un komisija lielākoties piekrīt arī visiem izteiktajiem priekšlikumiem, kas tika iesniegti patērētāju aizsardzības un iekšējā tirgus komitejā. Mēs zinām, ka visi pasākumi, kas eh, vērš pret to, lai paplašinātu darbības jomu šādās direktīvās noteikti ir jāapspriež, un mēs centīsimies atvieglot šo darbu un rast kompromisus. Viens no grozījumiem, kas ir ieteikts, ir saistīts arī ar uh, nosaukumu tekstu ražots un kurā valstī. Nu, šis ir tāds jautājums, kas ir ļoti saistīts ar patērētājiem, un šajā sakarā parlaments vienmēr ļoti aktīvs bijis, ļoti uzmanīgs un izteiktie grozījumi. Šeit atsaucas uz 2005. gada priekšlikumiem, uz izcelsmes mārķējumu, šeit ir dažas dažādas produktu kategorijas, tostarp arī tekstilu izstrādājumu. Es atbalstīšu šos grozījumus. Uh, man bija iespēja to arī paust, tiekoties ar attiecīgo komiteju. Šeit ir runa arī par grozījumiem, kas ir saistīti ar marķējumu tekstilu izstrādājumu, kuri nav saistīti ar dzīvnieku izcēlesmi. Šeit vēlos arī runāt par 19. grozījumu, Komisija jau paredzēja šādus uh, marķēšanas pasākums tradicionālajām tekstilu ražotnēm. Mums ir jāīsteno šis vienotais reģistrs, lai produkti, produktos nebūtu pārāk daudz marķējumu. Galvenais ir, lai nebūtu pārāk daudz informācijas, kas jāiekļauj marķējumos. 63. grozījums attiec uz uh, rotaļlietu izslēgšanu, taču mūsuprāt galvenais uh, jautājums ir drošība, mums padziļināti jāpārbauda šis punkts. Un par to noteikti diskutēs gan parlamentā, gan padomē drošības jautājums jau ir aplūkots rotaļlietu direktīvā, un mūsu galvenā vēlme ir, lai uzņēmumu netiktu pārāk pārslogot šajā kontekstā. Runāt par alternatīvām marķēšanas iespējām, tekstilmar, tekstilizstrādājumiem un apģērbām, nu par to ir plaši jādiskutē ar visiem iesaistītajiem, tāpat kā par citiem jautājumiem gan parlamentē, gan padomē. Paldies par uzmanību un no savas puses ļoti uzmanīgi uzklausīšu visus jūsu komentārus. Paldies! Paldies! Un tagad vispirms eh, komikundze eh, Tautas partiju grupas vārdā. Paldies, eh, priekšsēdētāji kolēģi! Tekstilu izstrādājumi ir viens no svarīgākajiem Eiropas tirgus sektoriem. Uh, un eh, eh, priekšlikums, ar ko nāk uz klajā komisija, ir tiešām atradis eh, iespēju, kā varētu vienkāršot un uzlabot noteikumus, kas attiecas dalību valstīs. Un runājot par šo pārskatāmību un elastību likumdošanā, ņemot vērā tehnoloģiskās inovācijas, tas darbs, ko esam izdarījuši šeit parlamentā, mums ir ļāvis palielināt sākotnējo aptvērumu, un eh, pieminēt arī citus marķējumu nosacījumus, kas mūsuprāt ir svarīgi. Es īpaši gribētu uzsvērt eh, standartus, kas attiecas uz eh, izcelsmi. Mēs esam piedāvājuši divas dažādas marķēšanas sistēmas. Viena būtu obligāta trešo valstu produktiem, kas jau ir 2005. gada regulā minēts, kas gan ir iesprūdusi padomē, un otra attiekties uz dalībvalstīs izstrādātiem izstrādājumiem. Varētu teikt, šeit ir dubulta tāda nozīme, jo mēs gribam zināt, no kurienes tiešām šis izstrādājums ir nācis. Un patērētājiem beig beigās vajadzētu izdarīt informētu izvēli, tad, kad viņi nopērk tekstilu izstrādājumu jo eh, norādot, eh, kas ir šī izcelsmes valsts, mēs varētu izvairīties no eh, marķējumiem, kuros ir negodīgas vai maldinošas ziņas. Jaunie nosacījumi ir domāti tādi, lai tas nākt pa labu arī maziem vidējiem uzņēmumiem, jo viņi varētu tad uzturēt savu ražošanu dalībvalstīs. Un šeit tad būtu iespējas izvēlēties, lai arī Eiropas parlamenta balss tika sadzirdēta. It īpaši ņemot vērā uh, šo politisko nozīmību um, vienošanās ziņā, un es domāju, ka mēs, referenti un citi ēnu referenti, uh, esam tiešām panākuši ļoti labu sadarbību, esam mm, izveidojuši tādu sintēzi, uh, kas mums eh, rada vislabākās iespējas, kā mēs varētu aizstāvēt Eiropas patērētāju intereses. Un tiešām ceru, ka rītā varēsim balsot kopā, lai eh, šādā eh, politiskā vienotībā varētu pieņemt to. Un līdz ar to mēs varētu, varētu tikt pie otrā lasījuma. Paldies! Paldies, Komī kundze! Šalde Mozes kundze no sociālistiem un demokrātiem lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, gribētu pateikties Mandes kungam un citiem kolēģiem par tiešām ļoti konstruktīvo sadarbību eh, pie eh, šī projekta, jo šī regula ir ļoti svarīga un tas ir labs priekšlikums. Tas mums palīdzēs harmonizēt noteikumus par to, kā mēs atpazīstam jaunas šķiedras, kā ieviešam jaunas šķiedras kopējā tirgu. Un tieši tam dēļ Ehm, mēs varam atbalstīt eh, šo vispārējo priekšlikumu. Taču eh, tas nāks pa labu ne tikai arī rūpniecībai, tas eh, daudz ko nozīmēs arī patērētājiem, un tāpēc tas ir mums ļoti svarīgi. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai tieši patērētāji saņemtu skaidru informāciju par šķiedrām, kas ir šajā tekstila izstrādājumā. Tāpēc mēs gribējam, lai tā būtu tiešām tur būtu pilnīgs uzskaitījums par e, šķiedru sastāvu apģērbos. Mēs atbalstam arī ideju par to, ka mums vajadzētu papētīt, e, kā tekstilu izstrādājums vispār Eiropas Savienībā marķējo. Tas ir, manuprāt, izšķiroši e, patērētājiem, lai tad, kad viņi iepērks, lai viņi zina, ko satur viņu apģērbs. Vai tur ir kāds atsevišķs vielas, kas varētu radīt alerģiju vai vienalga ko. Es domāju, arī ražošanas apstākļi ir ļoti svarīgi. Un e, it īpaši tas būs nozīmīgi e, patērētājiem nākotnē. Tāpēc mums šo vajadzētu papētīt un detalizētāk, kā mēs varētu veikt tekstilizstrādājumu labāku marķēšanu, kas nāks par labu patērētājiem. Un tāpēc mēs arī atbalstam šo e, priekšlikumu tik skaidri. Es pati personīgi uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs skatītam, skatītos arī uz izmēriem. Uh, jo mēs gribam radīt, protams, lielāku tirzniecību kopējā tirgo. Un eh, būtu svarīgi, lai valstīm būtu vienots šis izmēru apzīmējums, jo mēs uzskatām, ka tas būtu labs eh, priekšlikums ne tikai ražošanai, bet arī ehm, patērētājiem. Nākošais eh, Rinaldi no Aldes grupas. Paldies! Liels, liels Eh, Lielas paldies, kolēģi! Mums tiešām ir jāapsveic mūsu kolēģis Mandars ar šo ziņojumu, ar ko cenšamies ieviest zinām kārtību šajā nozarā. Šeit, protams, runa ir par izcēlesmes marķējumu un starptautiskās tirzniecības komitejā, pie kuras es piedaru gēnu referents, es sadarbojos ar Muskadīnī kungu un var teikt, ka šis darbs ir jau pasteicies mazliet uz priekšu. Mēs darbojamies globālā kontekstā, un šeit pastāv zināmas normas gan Ķīnā, gan ASV, Meksikā un Japānā ir savas normas, un tas rada ļoti sarežģīta situācija, kas ietekmē gan ražotājs, gan patērētājs mūsu kontinentā. Šeit rodas tādas anomālijas, kas noteikti ir jāizlabo. Tas attiec arī uz tekstilu izstrādājumiem, kur ir problēmas ar drošības, to jau ir bijušas norādes. Taču tieši šie tekstilu izstrādājumi ir tādi neskaidri saistībā ar to izcēlesmi situācija ir tāda, ka ir izstrādājumi, kuriem ir marķējums klāt, dažreiz atkal nē, jo uzņēmējs to tā nevēlas. Dažreiz ir jāņem vērā normas no citām valstīm, īpaši tas attiecas uz eksportu attiecībā uz ASV un Japānu. Šeit galvenokārt koncentrējas šiem tirgiem, un tāpēc mums ir nepieciešams Eiropas Savienības normas. Uh, šajā kontekstā Eiropas parlamenta darbs un Mandesa kunga ziņojums un mūsu darbs ar pūliņiem at, paust mūsu viedokli, cīnīties par mūsu mērķiem, lai būtu lielāka caurskatāmība un tiktu palīdzēts mūsu patērētājiem. Paldies Renaldī kungiem, vārds Rūls kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pilnībā pievienoties iepriekšējā runātāja teiktajam. Mēs atbalstam darbu šajā jomā. Vēlos apsveikt arī referenta darbu, taču pilnībā neatbalstu viņa nostāju. Noteikti, ka rītdien mēs viņam konkrētos jautājumies nevarēsim pievienoties. Vēlos uzsvērt to, ka galvenais šeit ir ka mēs vēlamies skaidru izcēlesmes marķējumu. Mēs uzskatām, ka ir jāizdara spiediens uz padomi un ar nožēlu raugamies uz to, ka jau gadiem padomē šis projekts tiek bloķēts. Taču šis darbs ir direktīva, nevis tāda simboliska rezolūcija, kur var kaut ko noteikt. Es pati atbalstīju parakstītu deklarāciju, un es uzskatu, ka mums ir jāturpina darbs šajā jomā. Taču šai direktīvai ir cits mērķis. Tā ir jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz jaunu, inovatīvu šķiedrumu materiālu marķējumu, un mums ir jānodrošina drošība šajā jomā. Mēs baidamies, ja šīs direktīvas piemērotības joma tiks paplašināta, tad radīsies tādas pašas problēmas kā pēdējais direktīva, kas bija saistīta ar apzīmēm ražots, ko priekšlikums tika bloķēts padomē, un tā mēs netikām tālāk. Mēs, protams, atbalstam visu, kas saistīts ar šo apzīmējumu ražots, taču mēs tiešām nevēlamies, lai šis, šī norma tiktu izmantot nelietpratīgi. Paldies. Nākamais Hārbārkungs. Uh, thank you very much. Un paldies, priekšsēdētāji. Es eh, šobrīd runāšu ēnu referenta uh, eh, Marklārkins uh, eh, kundzes vārdā. Uh, kas arī bijusi iesaistīta šajā dosjē. Es e, gribētu atgriezties pie tā, ko Rūlis kundze teica, un es pilnīgi piekrītu viņai par to, ka e, šis e, izcelsmes marķējums ir ticis risināts, jo priekšlikumos ir bijušas tiešām nozīmīgi uzlabojumi par to, kā mēs tieši, kas ir šīs priekšlikuma būtība kā mēs eh, skaidri norādām šķiedru sastāvu. Es tomēr redzu, ka referents eh, uzskata, ka šis faktiski ir iekšējais, iekšējā tirgus direktīva, ka un uh, mūsu galvenais mērķis ir vienkāršot likumdošanu, lai mēs daudz vieglāk varētu jaunos nosaukumus iekļaut, piemēram, 12 mēnešus ātrāk. Tas varētu notikt. Un tāpat, ja mēs eh, zinām, kāds darbs ir veikts eh, pie standartizācijas, tas arī mums dos uzlabojumu, jo mums būs regulas, kas eh, tiešām atbalstīs Eiropas standartizācijas komitejas. Un tas visādā ziņā nozīmēs ietaupījumus nozarei. Bet pamat jautājums referentam ir jautājums šāds, vai mēs gribam, lai visas šos pozitīvos labumus mēs pakļautu riskam, uh, Eh, ar to, ka mēs tiešām runājam eh, par eh, šo izcelsmes vietu, jo komisija to jau ir pieteikusi veselai izstrādājumu rindai. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs šeit nepanākam kaut ko nelabvēlīgu. Es domāju, ka mums jāzina, ko mēs prasam. Es domāju, ir vesela rinda aspektus, kur šeit ir pārsniegta šī referenta loma. Un tāpēc eh, varētu teikt, ka šeit mums beigu beigās ir tāds kā, kā Ziemassvētku eglīte ar saviem vēlējumiem. Un es domāju, mums tiešām vajadzētu uh, izmantot tās labumus, kas nāk pa labu patērētājiem, lai mēs tiešām nāktu ar politiskiem paziņojumiem, bet uh, izvairīsimies no tā, kas nav nepieciešams. Paldies, Hārbor kungs un Svensons kundze lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Lai patērētājs varētu izvēlēties svarīgas izvēles un izmantot savu uh, spēku kā patērētājs, protams, ir nepieciešama informācija par preci. Un tāpēc es uzskatu, ka šis ziņojums ir tiešām pirmais svarīgais solis, lai tekstilpreces mēs tiešām apzīmētu arī ar izcelsmes valsti. Es uzskatu, ka es kā patērētāji man ir tiesības to zināt. Un tāpat vajadzētu arī prasīt, lai komisija pēc šī pirmā soļa spērtu nākošos soļus un sniegtu patērētājiem citas spēkus proti veselības eh, brīdinājums, lai alerģiķiem arī nevajadzētu eh, tikt pakļautiem eh, tādiem izstrādājumiem, kas var radīt alerģijas lēkmes. Jo šiem pilsoņiem bieži vien ir sajūta, ka iekšējā tirgus likumi galvenā lomā nostāda e, patērētāji, nostāda ražotājs. Un tāpēc es uzskatu, ka ir tiešām īstais brīdis, lai patērētāju e, prasības tiktu aizstāvētas, jo tas nāks par labu kā patērētājiem, tā nopietniem uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir Dārtmutas e, grāfs Lūdzu. Priekšsēdētāji, šis ziņojums, es pat citēšu, Tas ir eh, tiešām tehnisks pasākums, kuram nav eh, politisku ietekmju. Eiropas eh, komisija nekad neizmantos, neplaidīs garām labu krīzi. Un Eiropas parlaments arī ir tiešām izmantojis šāds tehniskus ziņojumus, lai radītu harmonizētu Eiropas supervalsti. Un līdz ar to Eiropas apvienotās karalistes uh, neatkarības partija ar neusticību pieiet šim ziņojumam. Un, protams, nu, no sākuma mēs redzam, ka ir it kā vienkāršojums, taču pēc tam tiek atkal tāds kā tāds atsauce norādīt. Mēs esam stingri pret šo otro daļu, ir tīpaši 58. grozījumu, kas uz, norāda jaunus marķējuma prasības Eiropas Savienības līmenī. Un es atkal citēšu, lai būtu uh, vienota uh, Eh, eh, šī marķēšanas sistēma arī apaviem. Mums ir ļoti efektīva sistēma apvienotajā karalistē, un tā ir pilnīgi eh, atšķirīga no kontinentālās Eiropas. Apvienotās karalistes pilsoņi saprot to, un viņiem nevajadzētu izmainīt tagad šo sistēmu. Jo vēlreiz es gribētu teikt, ka Eiropas parlamenta referenti grib izmantot šādu tehnisko pasākumu, lai Eh, pilnīgi neat, nedemokrātiski veidotu Eiropas supervalsti. Paldies! Nākošais runātājs Mārtiņš Lūdzu. In tausenden diskussionen in vergangenheit tūkstošos diskusiju laikā, pagājušos gadu desmitu laikā, runājot par global, globalizāciju, vienmēr nonākam pie tā brīža, kad ieinteresētie jautātāji jautā, ko lai dara, un te nu rodas patērētāju iesaistīšana. Īpaši tekstīlī nozarē pastāv vienkāršošanas pasākumi, taču, manuprāt, pietrūkst visiem tieši drosme. Kādēļ mēs neesam bijuši daudz ambiciozāk runājot par sociālās vērtības zīmogu. Kādēļ mēs vienmēr čīkstam par to, ka trūks darba vietu un nedaram to, kas ir nepieciešams patērētājiem, informējam viņus par to, ko viņi patiešām iegādājas. Paldies! Nākamais runātājs ir Hanslikas kundze, bet es neredzu, ka viņa būtu ieradusies. Nu tad Gebhards kundzei vārds divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies komisārum Mendes kungs, liels paldies par labo paveikto darbu saistībā ar šo direktīvu. Un vēlos īpaši pateikties arī mūsu ēnu referentei. Jā, šeit runa ir par tehniskas dabas ziņojumu, to vairāk mēs dzirdējām, taču šajā tehniskās dabas ziņojumā ir iekļauts ļoti liels un plašs seks mūsu pilsoņiem, jo runa ir par jauna veida šķiedru pieļaušanu Eiropas Savienības tirgū. Ja mēs vēlamies to pieļaut, tā vajadzētu tam notikt, tur komisijai ir taisnība, taču tam nav jānotiek kaut kādā veidā, ir jānotiek attiecīgām pārbaudēm, lai pilsoņi varētu profitēt no patērētāju aizsardzības, par ko mēs arī vienmēr diskutējām. Un tādēļ ir svarīgi, lai šīs jaunie produkti tiek pārbaudīti, vai, piemēram, tie ir alergēni. Un ir jānodrošina arī tas, lai šiem jaunajiem produktiem ir ļoti skaidrs marķējums, lai mūsu pilsoņiem, kuri vienmēr tiek pieminēti kā spriest spējīgi, lai viņi varētu arī attiecīgi rīkoties. Un šeit vēlos iebilst tiem kolēģiem, kuri min to, ka mums būtu jāizlaiž šis izcēlesmes valsts apzīmējums. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Ļoti daudzi pilsoņi no mums pieprasa informāciju par to, no kurienes ir šīs šķiedras, no kurienes ir šīs tekstila izstrādājumu un kāds ir šis pamats. Un tas ir saistīts ar, ar to, kādā veidā šie izstrādājumi ir izgatavoti, vai ir izmantoti mazgatīgie darbinieki, vai arī paverdzināti cilvēki, un ir pilsoņi, kur vēlas saņemt šādu informāciju, lai viņi ļoti apzināti varētu iepirkties. Es zinu, ka tas nav šīs regulas patiesais uzdevums, taču tas ir mūsu deputātu uzdevums beidzot atgādināt padomēju un izdarīt spiedienu padomēju proti, kad kopš 2005. gada pieejamais teksts par izcelsmes valsts apzīmēm, ka tas tiek ņemts vērā, un šī ir iespēja šo spiedienu palielināt, un mums vajadzētu izmantot šo spiedienu, lai beigās tiešām tiktu iegūta laba direktīva, par kuru mūsu pilsoņi var teikt, ka jā, tā ir ļoti laba direktīva, to mēs esam sagaidījuši no mūsu deputātiem. Paldies! Dankeschön. Paldies! Henēna kungs, vienu minūtu lūdzu. Merci, monsieur le président. S'il est un... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tekstīla izstrādājuma sektors ir tāda joma, kurās eh, ir daudzas darba vietas, kas tiek pārvietotas, eh, kas ir pametušas Eiropas valstis un kas attiecas uz eh, darba apstākļiem tekstila ražotnēs. Uh, Eh, tad uh, Eiropā varbūt ir ne tikai neliels skaits darba vietu šeit vairs atlicis tādās uh, eh, nišu jomās. Ir daudzas tehnoloģijas uh, un daudzas, daudz uzņēmumu, kas pārvieto savas darba vietas. Mums ir jāizmanto uzkrātās zināšanas šajā nozarē mums ir vajadzīga marķēšana, lai informētu patērētājus par uh, tekstilu izstrādājumiem, lai viņi varētu izvēlēties preces atkarībā no to ražošanas veida, no sociālajiem uh, faktoriem un citiem faktoriem. Un ir jāizsargājās arī pret uh, viltojumiem. Bet mums ir uh, vajadzīga uh, arī vienota sistēma, bet bez, bez politiskās uh, gribas aizsargāt darba vietas Eiropā uh, šīs etiķetes neko uh, nelīdzēs. Paldies, Rosbachs kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Tekstilrūpniecība. rūpniecība ir uh, aktīva attīstības posmā, tirgo ienāk jaunas šķiedras, un cilvēkiem ir ļoti grūti saprast, ko viņi tur vispār pērk, kas ir šīs šķiedras. Nav nekādas produktu kontrolas ieviešot šādas jaunas šķiedras tirgu. Patērētējiem ir jāzina, kas ir pārtikā, kas ir medikamentos, bet tekstilu izstrādājumos viņiem nav šādas tiesības to uzzināt. Uh, ir ļoti labi, ka mēs šim tematam esam pieķērušies. Arī komisijas, komisija uzsver, ka šeit tiek noteikti burtu izmēri. Arī internetā tiek pirkts daudz preču šobrīd, un šeit marķēšana ir būtiska. Ir būtiski patērētāji informēt arī par bīstamām sastāvdaļām, par ražošanas apstākļiem, par ražošanas valsti, vai ir izmantots kaut kāds ķimikālijas ražošanas procesā. Un patērētājs taču dien dienā lieto šo produktu, un tāpēc ir jāizmanto simbolu, lai viņš varētu ātri šo informāciju uztvert. Paldies, un tagad Roitovs kundz divas minūtes. Tieši par Eiropas Kīpru. Paldies! Es domāju, ka tas tiešām nāk par labu Eiropas rūpniecībai un tirzniecībai, kā arī patērētāja aizsardzībai. Jo globāli mēs nevaram uh, rīkoties, ja mums nav zināmi standarti, kas at, tiektos uz informācijas, kas ir domāta patērētājiem. Šī regula būs labāk nekā vecā direktīva un izveidos tiešām kā tādu uzlabojumu uh, tekstilu izstrādājumu marķēšanā un arī vieglāk būs jaunajām šķiedrām ienākt tirgu, taču ir arī savas pretrunas. Uh, it īpaši par to, kā apvienot uh, šķiedru nosaukumus un nevalodiskos simbolus, kā mēs varētu arī minēt dzīvnieku izcelsmes eh, produktus eh, un sastāvdaļas. Un tāpēc šobrīd eh, runājot arī par šo te izcelsmes valsti un kā izmantot šīs norādes. Vai tās būs obligātas, mm, ja tās ir importētas no trešajām valstīm, bet brīvprātīgas tad, ja tie ir dalību valstu izstrādājumi. Un es domāju, ka mm, Eiropas patērētāji arī gribētu, viņus ļoti interesē arī kvalitāte. Es domāju, ka šo principu vajadzētu arī attiecināt uz Ķīnām, Ķīnu un citiem eh, ražotājiem. Es, mēs šo attīstītu, šos Eh, parādītu šos izstrādājumus. Un tāpēc es gribētu teikt, ka eh, atbildēt tiem, kas saka, ka šīs ir protekcionisms, bet taču eh, paziņojums par izcelsmes valsti tas nav fakts, kas ir jānoslēpj. Tas ir informācijas um, tāds nu, moments, sastāvdaļa, lai mēs zinātu, lai mēs būtu labāk informēti. Un tas eh, tiešām um, mūsu patērētājus darīs lepnus par to, ko mēs varam ražot Eiropā. Un tā ir tiešām šī te pati pievienotā vērtība. Un līdz ar to viņi varēs izvairīties no bīstamiem izstrādājumiem eh, kas joprojām uh, pastāv par spīti visiem kontrolē. Es tiešām atbalstu visu to, ko ierosināja komisija un ceru, ka atradīsim kompromisu ar padomi. Un tagad Kellī lūdzu pa, uz pusotru minūtu. Dārgie kolēģi, vispirms es gribētu apsveikt eh, referentu un ēnu referentus eh, par to, ka tie ir tiešām eh, domājuši par patērētājiem šajā mm, lietā. Un es domāju, ka tas parāda, ka mūsu parlaments var būt tiešām būt ļoti elastīgs Un eh, tā varbūt ir otrā vai trešā lieta, eh, ko es redzu, eh, kas, ko šis parlaments ir pieņēmis pat vairāk nekā padomu. Un es domāju, ka arī nākotnē tas tā būs. Un tāpēc, protams, harmonizējot tekstilu izstrādājumu marķējumu, tas, protams, ir pozitīvs piemērs, kā mēs varam palīdzēt kā patērētājiem, tā arī ražotājiem. Ir ļoti svarīgi šis priekšlikums, un dažreiz nu, mēs to aizmirstam, un dažreiz patērētājs nesaņem pietiekoši daudz uzmanības. Šis priekšlikums ir faktiski drīzāk tehnisks, un tas nozīmē, ka tas apvieno trīs direktīvas kopā. Uh, Taču, ņemot vērā, ka mēs reti izskatām šādas lietas, tad varbūt tiešām vajadzētu uh, skatīties, lai mums būtu pēc iespējas uh, ap, uh, visaptverošāk šis priekšlikums. Jo mums ir nepieciešama salīdzināma informācija par to, kāda ir šie tekstili izstrādājumu sastāvs. Un būtu pilnīgs šo šķiedru uzskaitījums. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu novērst alerģijas. Tāpat es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu eh, caurskatāmība arī tieši arī ražošanas apstākļos un eh, būtu tiešām pierādījums, ka izcelsmes valsts ir pareiz minēta. Un tur ir tādi sociālie jautājumi un arī e, pirkšanas izvēle, un tas ir tiešām nepieciešams, lai mēs neatbalstītu e, bērnu piespiedus darbu. Un tāpat mums ir jāskatās uz tādu vispārīgāku schēmu un jāizmanto šī iespēja, lai mēs varētu uzlabot visu mūsu iekšējo tirgu. Lielas paldies! Paldies, Kellī kungs! Tagad Bastos kundzei dosim vārdu divas minūtes. Obrigada, Sr. Prezident, Sr. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, kolēģi! Es gribētu sākumā pateikties Manders kungam par paveikto darbu pie šī ziņojuma un gribētu pateikties arī tiem kolēģiem, kas ar viņu sadarbojos, izstrādājot šo ziņojumu. Priekšlikums vienkāršot uh, likumdošanu un apvienot to vienā regulā kas attiektos uz visām šīm jomām, kas bija ietvert šajās trijās direktīvās, runājot tātad par tekstilis krāģējumu marķēšanu, tas ir atbalstāms. Un šis priekšlikums pozitīvi ietekmēs gan šo sektoru, gan arī patērētāju un tādējādi arī varēs labāk ieviest tirgu jaunas šķiedras, un tas veicinās jauninājumus un pētniecību šajā jomā sistēmas caurskatāmība, kādā veidā var iekļaut reģistrā jaunas šķiedras, arī būtu vēlama. Tekstilu nozare varēs izmaksas, samazināt savas administratīvās izmaksas un tādējādi ātrāk ievies tirgu šķiedras un dalību valstu iestādēm nebūs jā transponē savā likumdošanā šie nosacījumi, jo tā būs regula, un tādējādi arī tas viss varēs notikt ātrāk un lētāk. Patērētājiem būs uh, garantija, ka uh, šķiedras ar uh, noteiktām īpašībām, tātad jaunas šķiedras ātrāk būs pieejamas tirgū. Šo jauno šķiedru ieviešana tirgū ir jauns veids Eiropas Savienībā, kā uh, Um, veicināt jauninājumus. Patreizējā pasaulē, globalizācijas apstākļos, uh, kad ir jauni uh, plaukstoši tirgi ar miljoniem produktu, miljoniem firmu strādā visā pasaulē un uh, izplat šos produktus, uh, Uh, šis te jauninājuma aspekts ir izšķirīgs uh, uzņēmiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmiem, un šī tie iespēja ātrāk laist šos produktus tirgo, tiem ir ļoti būtiska. Un šī regula tātad ļaus uzņēmiem veicināt savu konkurētspēju. MBU noteikti iegūs uh, arī tirgus daļas izpratnē eh, šīs regulas rezultātā, un tas ir pozitīvi. Paldies tagad, Raptī kundze, eh, divas minūtes lūdzu. Kirie proedres, es ευχαριστώ πολύ. Paldies, priekšsādātāji. Saka, ka cilvēku eh, dzīve karājās diega galā. Iedomājieties, ja šis diegs nav no pareizā materiāla, tad mēs varam zaudēt dzīvības. Es gribēju to pateikt, lai jūs saprastu, ka šķiedras un diegi ir ļoti būtisks jautājums. Tas nav tikai tehnisks jautājums. Mēs šeit nerunājam par tehnisku ziņojumu. Uh, Es domāju, ka šīs lieliskais ziņojums, kur ir izstrādājis Mandērs kungs, paldies viņam par to, ir arī politisks ziņojums, tam ir politiska dimensija, kas ir saistīta ar ražotājiem, ar visu šo nozari. Ražotājiem būs vieglāk strādāt, un tas attiec arī uz patērētājiem, un tas attiec arī uz iekšējo tirgu. Politiskā dimensija ir saistīta arī ar ētiskiem aspektiem. Mums ir jāzina, kur uh, ir ražot šie produkti, no kurienes tie nāk, šis made in, jeb ražots uh, marķējums nav kaut kas uh, maznozīmīgs, tas ir ļoti būtisks marķējums, mums ir jāzina, no kuras valsts nāk produkts, tad mēs varam uzzināt, kā tas ir ražots, mums ir jāzina, uh, kāds darbspēks, kas ir uh, ražojis šo produktu, vai ir ievērotas uh, darbinieku tiesības. Uh, Mums, kā Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, nav jābūt tehnokrātiem. Mēs nedrīkstam būt tikai tehnokrāti ar aizvērtām acīm, jeb klapēm uz acīm. Mums ir jāredz, ka šī likumdošana ietekmē daudzus cilvēkus. Varbūt, ka šī ir tehniska procedūra, bet tā ir arī ļoti spēcīga politiska dimensija. Un komisāra kungs, šeit mums ir jāsaskaņo. Uh, Uh, viedokļu un darbību. Es domāju, ka jūsu ieguldījumam šeit būs ļoti nozīmīga loma. Paldies, tagad kas pārīja kungs, jums divas minūtes, lūdzu. Godā tie kolēģi, es jau vienmēr uh, zināju, ka uh, kolēģi Eh, Rūle man ir ļoti simpātiski, bet šoreiz pirmo reizi mums laikam viedokļi pilnībā sakrīt, jo man arī ir bāžas, ka šobrīd mēs diemžēl sajauca kopā divus dokumentus un tādējādi pilsoņiem Eiropas Savienībā, bet arī mums uh, eh, parlamentām, padomēm komisijai nekādu pakalpojumu ar to neizdarām. Uh, Tekstilu izstrādājumu marķēšanas eh, jautājums ir ļoti būtisks arī pilsoņiem. Mums ir steidzami jārod šeit risinājums, bet es domāju, ka mums vajadzētu eh, raudzīties, eh, lai šeit netiktu sajauktas lietas. Un parlamentā mēs to tā neesam nekad piedzīvojuši, bet tagad ārlējās tirzniecības komitejā mēs apspriežam komisijas uh, ziņojumu, tātad dokumentu, un citā uh, dokumentā šis temats tagad tiek iekļauts. Te es runāju par šo te e, meidinu, jeb ražots norādi. Un šeit es nemaz negribu runāt par jautājumiem, e, par ko mēs runāsim ārējās tirdzniecības e, komitejā. Tātad no kurienes nāk produkts, kurā tiek izmantota kokvilna no Turkmenistānas, tas viss tiek augsts Ķīnā, tur ir āda no citas valsts un uh, kaut kur citur vēl tas tiek pa, uh, iepakots un izgludināts. Tātad, kā mēs varam pastāstīt to visu patērētājiem? Tātad, ja mēs šeit radīsim risinājumu, tad noteikti ne šīs regulas ietvaros, kur apspriežam šeit šodien, bet uh, Muskardīnī uh, kundzes ziņojuma ietvaros. Un es būtu tiešām ļoti pateicīgs, ja mēs varētu atsaistīt šīs divas lietas. Tādējādi mēs noteikti um, neko labu ne, neizdarām ne patērētājiem, ne mums šeit parlamentā, ja mēs to visu sajaucam. Es ceru, ka mēs atradīsim risinājumu, lai atceltu blokādu padomē. Paldies! Sulstas kungs, lūdzu. Grazie, prezidente, grazie, relatore. Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies arī referentam un ēnu referentiem, tāpat arī Tajānī kungam par sniegtajām atbildēm. Tās bija ļoti skaidrs un attiecās ļoti svarīgiem jautājumiem. Pirms 18 gadiem Barcelonā tika veikts pētījums, kur teica, ka līdz 2000 gadam tekstīlijas Eiropā pazudīs. Un šis pareģojums nav piepildījies. Tādēļ, ka pētniecība un attīstība Eiropā tajās valstīs, kur vēl joprojām tiek izgatavot tekstilu izstrādājumi, nav turējušies tikai pie pētījumu centru rezultātiem. Tātad šīs valsts ir radījušas jaunas, inovatīvas šķiedras, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama jauna regula, kas nodrošina elastīgumu arī patērētājiem. Šeit, protams, jāņem vērā arī attiecīgs izcelsmes apzīmējums. Tā jānīkungs mums jādomā par tādu nākotni, kur ir nepieciešams arī Eiropas uh, aspekts saistībā uz veselību un drošību. Manuprāt, tas ir jāņem vērā. Paldies! Mūsu nākamais runātājs - Gardīnī. Jā, lūk, šeit jūs esat lūdzu. Grazie, prezidente, cari kolēģi. Credo, ka stiamo condividendo. Paldies, paldies, paldies priekšsēdētāji. E, mēs e, piekrītam tai e, pieejai šai regulai kas uh, it īpaši attiecās uz uh, tiem elementiem, kas samazina birokrātiju un uh, rada inovatīvāku ražošanu un dod arī skaidrību. Tas tiešām to es gribēju pasvītrot, jo mums ir jāparāda respekts patērētājiem. Un paturot to prātā, es eh, gribētu eh, fokusēt uzmanību uz izcelsmes nosacījumiem, jo šobrīd patērētāji grib būt eh, pietiekoši informēti par izcelsmes vietu. Tas ir viens no sensitīvākajiem elementiem mm, šajā te informācijas ziņā. Mēs to tiešām gribam patērētājiem pastāstīt jo eh, jūs varat eh, ierasties jebkurā Eiropas pilsētā un skatīties, ka pilsoņi ir ieinteresēti eh, tad, kad viņi kaut ko pērk, no kurienes tas nāk, nu, un, protams, arī no, no kā tas ir izgatavots. Un tas bez šaubām ir ļoti sensitīvs informācijas tāds sastāvs, un šobrīd Jo, eh, ja mēs sakam Eiropas Savienība, tad tas nozīmē, ka ir garantija, ka pilsoņi patērētāji jūtas drošāk, ja tas ir ražots Eiropas Savienībā, jo viņi taču zina, ka citur eh, pasaulē tas var būt eh, tiešām ir šādi fakti. Mēs zinām, kad ir. Mm, mm noteikumi netiek ievēroti, daudzi zina, ka to, ko kolēģi jau šeit arī pieminēja, ka tur nu, darba apstākļus neņem vērā, mazgadīgos nodarbina Un e, tiešām e, mums ir jāzina, kas tiek izmantots e, ražošanā, jo visbiežāk jau mēs avīzēs arī redzam, ka ir pieminēts alerģijas un, ja mēs runājam ar ārstiem, pediatriem un ginekologiem, tad mēs dzirdam par tādiem gadījumiem, kas, diemžēl, ir pārāk plaši izplatītas, ka tiešām izmanto tādus uh, izstrādājumus, kas uh, kaitē veselībai. Un tas nu, šeit nebūs protekcionisms, nebūtnē. Ne. Mēs šeit runājam par to, ka mēs ļausim cilvēkiem strādāt uh, kvalitatīvi, jo tik daudz no mūsu uh, partneriem jau ir izveidojuši šādus marķējumus. Paldies, runātāja. Un tagad Švāba kungam divas minūtes. Komisār. Mēs paldies priekšsēdētāju komisāru šajā diskusijā par tekstilu marķējumu. Es ļoti uzmanīgi klausījos līdzi un vēlos piebilst, ka EPP ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi interesētos par informāciju. Un ir jānodrošina šī informācija. Tādēļ referentu priekšlikums atgriezties pie tādām metodēm, ka pat šā produktā ir pieejams tikai identifikācijas numurs, nevis tāda gara etiķete, un tad šo etiķete neiekļauto informāciju var atrast internetā vēl kur citur. Noteikti ir liela palīdzība tiem patērētājiem, kuri vēlas plašu informāciju, un palīdz arī tiem patērētājiem, kuri nevēlas šo garo informāciju, kas ir pievienot pie apģērba. Uzkārt šeit, protams, vēlos eh, pateikties arī ēnu referentiem un uh, pašam referentam, kur ir uzdevuši arī tāds jautājums, kurus noteikti ir jāatbild. Taču, aplūkojot šo jautājumu kopumu, redzam, ka padomē ir radusies pretestība. Un tas ir žēl, jo Eiropas Savienības tekstilu nozarē tas būtu ļoti svarīgi, jo tekstilu izstrādājumu viltošana, tas ir ļoti būtisks jautājums saistībā ar globālo tirgu. Un, ja kā es tagad redzu, šī regula netiks īstenot, tad mēs būsim zaudētāji. To es domāju, ka šeit paustāžu bāžas grozījumos, ka tās mēs nedrīkstam nos, jā, neņemt vērā. Un tie jautājumi, par kuriem arī runāja Kaspārī kungs, runāt par izcelsmes valsts marķējumu, uh, un par uh, vienotajiem izmēriem, ka par tiem mēs varētu diskutēt kaut kad vēlāk, bet ka šajā dokumentā mēs varētu rast risinājumu un otrajā lasījumā pēc iespējas ātrāk tiešām noskaidrot šos pamat svarīgos jautājumus, nevis nodarbotos ar blakus jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad mums ir brīvais mikrofons. Redzu, ka skurīkungs. kungs vēlas izteikties. Lūdzu, vārds jums. Sī, grazie, prezidente. <clears throat> Intervengo, perché ci... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos piedalīties šajā diskusijā, tātad pieteicos runāt. Mēs domājam, ka šis ir viens no galvenajām pieejām. Runa ir par mūsu uzņēmumu racionalizācijas iespējām un par drošību patērētājiem. Uh, Jo, ja patērētājs kaut ko iegādājas, viņam jāzina, kas tas ir. Un tas, kas meklē kvalitāti, tam arī jāatrod kvalitāte. Taču jāņem vērā arī tas, cik lielā mērā tas, ko mēs iegādājamies, cik lielā mērā šis produkts ir izgatavots, ievērojot sociālos nosacījumus. Un tas ir arī viens no aspektiem mūsu diskusijām. Mēs gribam zināt, vai produkts ir izgatavots tādā vietā, kur tiek nodrošināts darba tiesības. Mēs gribam zināt, vai šis produkts ir radīts izmantojot bērnu darbu vai negodīgu konkurenci. Mēs ceram, ka ar šo pieeju tiks panākt paplašināšanas citām ražošanas nozarēm. Un noslēgumā šis pasākums mūsu pilsoņiem tiešām būtu labs, tādēļ pateicos referentam par šo priekšlikumu. Un saistībā ar komisijas sniegto ieguldījumu. Lūdzu, Maginis kundze. Um, Paldies, komisija. Liela daļa no šīm debatēm ir uh, saistīta ar, ar to arī, kā mēs, uh, piemēram, mm, runājam par uh, pārtikas marķēm, jo pizzas, piemēram, varētu būt sastāvā 16 dažādas izcelsmes valsts. Un viens no jautājumiem, kas tika minēts, ir eh, patērētāju bažas par to, vai, eh, vai strādniekiem ir klājies labi ražojot. Un eh, mēs, mēs redzējām, ka CNN rādīja, ka izskatās, uh, nu, tur ražošanu, un tur tiešām viss ir ļoti piesārņots, jo viņi e, eksportē lētus e, izstrādājumus un patērētāji to spērk. Tā kā es domāju, ka patērētājs tiešām grib informāciju, lai varētu izdarīt iz, informētu izvēli. Un, Tāpēc mēs varētu tiešām izvēlēties ne tikai no cenas vien. Tāpēc mums vajadzētu tiešām runāt par e, ilgtspējīgu patēriņu e, visā mūsu e, dzīves ciklā un ne tikai par pārtiku un apģērbiem vien. Paldies, Silvestris kungs, lūdzu, vienu minūti. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Manders kungam un es esmu uh, ēnu referents, taču es gribētu pieminēt kaut ko citu, jo, protams, nu, ar visu cieņu un respektu es uzskatu, ka ir nepareizi iekļaut šo nosacījumu eh, par izcelsmes valsti, jo eh, šie noteikumi ir radījušas pārāk lielas problēmas kā ražotājiem, tā patērētājiem jo mēs runājam par to, eh, lai šie izstrādājumi ātri nonāktu tirgu, bet eh, Eiropā varbūt pat ir nobežījušies pateikt, no kurienes tas no, no, ir nācis, jo ja, eh, mēs it kā ļausim no nu, šīm šķiedrām ienākt tirgu, bet kāpēc mēs negribam teikt, no kurienes ir šis šķiedrs? Kāpēc tas ir tā? Eiropa ir birokrātiska konstrukcija, un viņi baidās no skaidrības. Mēs tiešām gribētu skaidrs šos te izcelsmes valsts nosacījumus. Un, es, ja jūs redzat, rakstīts ir ražots Eiropā tekstila izstrādājumā, tad tas nozīmē ko? Tas nozīmē, e, ka šis izstrādājums ir, e, nav izstrādāts ar toksiskiem šķīdinātājiem, e, to nav radījuši eksploatēti bērni vai sievietes vai citi strādnieki eksploatēti kas e, strādā e, antisanitāros apstākļos. Ja mēs rakstīsim e, ražots Eiropā, tā ir garantija patērētājiem. Un tāpat arī mēs tad skaidri zināsim, kādā veidā šis izstrādājums ir radies. Mums par to vajadzēja būt lepniem. Un tāpēc mēs atbalstam šo priekšlikumu, ko um, ir izteikusi komisija un arī attiecīgā komiteja. Un gribu pateikties Tajānī kungam komisāram par šādu pieeju. Paldies! Paldies! Kelly kungs gribēja izteikties. Es domāju, ka ir labi, ka mums ir šāda diskusija par šo tēmu, kas skar jebkuru pilsoni, jo ik viens pilsonis ir patērētājs, un viņš nesā tekstilizstrādājums. Es domāju, ka uh, marķējums ir ļoti svarīgs, jo pirms vairākiem gadiem mēs varējām redzēt, uh, ka var e, noņemt e, šo te e, marķējumu un varēja redzēt apakšā ir rakstīts gatavots Ķīnā. Un es domāju, ka tas, ko izteica runātāji attiecībā no trešajām valstīm tādiem izstrādājumiem, tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs esam bijuši pārāk asi pret mūsu valstīm, bet ne pret trešajām valstīm. Un it īpaši, es domāju, es tiešām atbalstu šos priekšlikumus, un lai mums būtu tie paši e, izmēri arī dzen visā Eiropā, tad būtu daudz vieglāk cilvēkiem iepirkties, un tas ne, neradītu e, nekādu e, supervalsti, kā daži izteicās un bija par to ļoti nopašījušies. Tā kā tas no manas puses paldies. Paldies, Kelly kungs. Un tagad figurēdu kundze. Obrigada, senhor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti būtiski, ka mums ir šīs debates par izcēlesmes marķējumu produktiem tekstilu nozarē. Un mēs aizstāvam patērētāju tiesības, bet arī darbņēmēju tiesības. Uh, ir jānodrošina, uh, lai Uh, būtu cīņa pret sociālo dempingu, lai būtu apģērba ražošana Eiropā. Uh, mums ir jāizstāv bērnu tiesības, cilvēku tiesības, uh, sociālās tiesības un vide. Un mārķēšanas mērķis ir ļaut patērētājiem izvēlēties. Tādējādi viņi var atbalstīt labāku nākotni visiem, vai nu šeit Eiropas Savienībā, vai arī citās valstīs. Uh, ar šo te mārķēšanas procesu, norādot skaidri izcelsmi un produkta saturu, mēs varēsim dot patērētājiem labāku iespēju eh, izvēlēties, balstoties uz faktiem. Paldies, Tajānī kungs, jūs dzirdējāt komentārus un jautājumus, lūdzu jums došu vārdu atbildēju. Jo. Lubiņu. Paldies, arī es piekrītu uh, viedokļiem par to, ka šis regulas priekšlikums neapšaubāmi ir ar tehniskām īpatnībām, taču vienlaicīgi e, tam ir arī politiska nozīmība, jo tas saistās ar visu Eiropas pilsoņu interesēm, runājot par e, likumu vienkāršošanu, un e, līdz ar to dzīve būs vienkāršāka pilsoņiem. Mēs atvieglojam dzīvi arī šai nozarē strādājošiem. Eh, tas nozīmē, ka mēs darām kaut ko pozitīvu priekšpilsoņiem. Jo, mm, protams, šī parlamenta valdošais uzskats ir tas, ka marķējums rada iespēju noskaidrot, kas tas ir par uh, izstrādājumu, ko Eiropas pilsonis iegādājas. Citiem vārdiem sakot, tas kādas ir veselības garantijas, kā arī dzen Eh, kādas tiesības ir bijušas respektētas. Es piekrītu tam, ko Gebhards kundze teica, eh, tāpat arī kā Figurēdu kundze teica savā runā. Mūsu apņemšanās ir tāda, ka mēs aizstāvēsim Eiropas tekstilu rūpniecību, jo tiešām daudzas darba vietas ir zudušas šajā nozarei Eh, bieži vien tāpēc, ka ir bijusi negodīga konkurence. Un tāpēc mūsu pienākums ir aizstāvēt mūsu firmu konkurētspēju pasaules tirgu. Mums vajadzētu novērst dempingu Eiropas Savienībā. Mums vajag aizstāvēt tekstilu rūpniecību, un tas nozīmē aizstāvēt tūkstošiem un tūkstošiem darba vietu. Taču vienlaikus mēs aizstāvam arī pilsoņu tiesības Tā kā tiešām jūs redzat, šeit ir daudz interešu, ko jāizstāv šai kontekstā. Es e, domāju, ka mums tiešām vajag aizstāvēt Eiropas Savienības vērtības. Es domāju, ka e, Sigelis bija taisnība. Lai gan e, šeit viens no runātēm jau ir pametis šo zāli, viņš e, pieminēja šo supervalsti. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība e, e, būs šāds piemērs, jo šomēr subsidiaritātes princips tiek piemērots. Mēs aizstāvam cilvēktiesības. Mēs mēģinam aizstāvēt sociālo tirgus ekonomiku. Mēs izmantojam Eh, to, lai tiešām tirgu būtu arī sociālie, eh, so, jo ja, ņemiet, taču mums ir tiešām šie pus eh, miljārdi cilvēku, kas mums jāaizstāv. Paldies, komisārkungs! Un visbeidzot dosu vārdu, dosim vārdu Manders kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pagodināts, ka saistībā ar šādu tehnisku ziņojumu. Tomēr tik daudz gribēja izteikties šodien pirmdienas vakarā, un um, paldies arī par plašo atbalstu manam ziņojumam. Daudz kolēģi gan pauda kritiku, sakot, ka uh, aptvērumu uh, nedrīkstētu neliederīgi paplašināt, bet es tomēr gribētu atbalstīt to, ko teica Evelīna Gebhārda. Uh, Dažkārt ir jāizmanto eh, šādas izdevības, lai kaut ko panāktu, un es domāju, ka šajā gadījumā tieši tā arī ir. Uh, Es uzskatu, ka ļoti svarīgi būtu, lai rīt būtu plašs atbalsts šim ziņojumam, un, ja nemaldos, tad šajā diskusijā dzirdēju šādu plašu atbalstu, un tad mums būs arī lieliska izējas pozīcija sarunām ar padomu. Paldies arī komisāru kungam par skaidro nostāju, un es domāju, ka e, komisija un parlaments rīt varēs panākt tādu situāciju, uh, Uh, ka mums būs pamats, lai uzsākt labu sarunas ar padomu. Šī eh, ziņojuma mērķis ir panākt labāku likumdošanu nākotnē, jo aizvien vairāk pirkumu tiek veikti internetā. Mums ir tiešām vajadzīgs paties iekšējais tirgus, kurā visi Eiropas Savienības patērētāji var iegūt informāciju un izdarīt informētu izvēli. Un tas jātiecina uz visiem produktiem, kas ir pieejami iekšējā tirgu. Tātad šeit nav runa gan par to, ka eh, būtu vairāk informācijas, bet būtu jābūt skaidrākai informācijai un un e, šeit ir jābūt vienotai sistēmai visā Eiropā. Priekšsādātāja kungs, es apzināti izvēlējos e, pirmajā lasījumā e, nemēģināt panākt vienošanos ar padomu, jo Es domāju, ka mums vēl ir jāturpina šis ceļš Eiropas parlamentam. Vispirms ir jāpieņem savus lēmumus par eh, dokumentu, kuru pieņēma iekšējā tirgus komiteja, tad tas nonāk plenārsēdē un tad uh, būs uh, sarunas ar padomu komisiju par galīgo rezultātu. Tas ir demokrātisks process un ja mēs vienojamies jau pirms dokumentu nonākšanas plenāru sēdē, tad tas nebūtu tik demokrātiski. Un tāpēc es ceru, ka rīt balsojumā būs labs rezultāts, ka mūsu izējas pozīcija tiks atbalstīta ar plašu vairākumu, lai tiešām varētu arī vinnēt sarunās ar padomu. Paldies! Tagad šīs debatas ir slēgtas un par Mēndērs kunga ziņojumu balsojums notiks rīt.